Liels paldies priekšsādātāji! Paldies arī konkurences eh, pastāvīgās darba grupas priekšsādātājiem ekon komitejā. Es eh, ceru, ka tie, kas eh, sekoja šī vakara debatēm, ir saņēmuši to ļoti spēcīgo signālu, kas izrietēja šeit no katra uzdotā jautājuma, un tas ir, ka Eiropas parlaments ir eh, godīgas konkurences stiprākais atbalsts, lai attiecīgi arī tiktu īstenoti konkurences regulējošie noteikumi tādā neitrālā veidā. Bet konkurences politikai vajadzētu arī veicināt un attīstīt citas eh, politikas eh, sfēras. Esmu jums parādā lielu paldies par jūsu pacietību šovakar, jo vairākos jautājumos nevarēju izteikties pietiekami konkrēti. Es ceru, ka mēs varēsim vēlāk atgriezties pie šiem jautājumiem, un es ceru, ka. Es pieņemu, ka jūs saprotat, ka es cenšos parādīt jums savas vērtības un savus principus, un tas varētu būt arī mūsu sadarbības pamats turpmākajiem pieciem gadiem. bet es ceru, ka šī vakar uzklausīšana ir devusi to signālu, ka iespējas un solījumi konkurences jomā, tātad stiprinot izaugsmi un radot darba vietas un investīcijas, ka tas ir tas uh, galvenais un ceru, ka ir izskanējis arī tas, ka visi šeit saprot, cik eh, ļoti svarīga ir digitāla ekonomika katram pilsonim un cik svarīgi ir eh, tas, lai būtu brīva konkurence arī šajā jomā un lai nebūtu šādi dominējošās eh, ietekmes jautājumi, jo, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi patērētājiem, jā, arī datoriem, jā, jo arī tiem reizēm ir pašiem sava neatkarīga dzīve. Gatavoties šai, sēd, šai uzklausīšanai, es eh, iemācījos ļoti daudz eh, dažādus eh, saīsinājumus un slengu, un, un tad es dzirdēju arī Window mounting decisions, window mounting lēmumu. Es domāju, ko tas nozīmē, kas tas ir pa gudru izgudrojumu, kas tur ir apakšā, mm, ko nozīmē šis slangs window mounting decisions. Un tas ir window mounting decision. jo ir uh, kartelis, kas ir vienojies par par logu uzstādīšanu, tātad kartels par logu uzstādīšanu, window mounting, un uh, ir uzlikts milzīgs sots uh, četriem vai tur vairākiem uzņēmumiem, un tagad lieta tiek izskatīta tiesā. Nu, tas tikai parāda, jā, cik daudz man uh, nācās un vēl nāksies mācīties. Bet viena lieta, kas eh, man šeit ir ļoti daudz sološa, tā ir mūsu potenciālā sadarbība. Jo mēs runājam par eh, konkurenci un regulāciju un limitiem un tas arī tāpat laikā tikai raksturo to, cik mēs varam sadarboties lielā mērā gan formāli, gan neformāli ar jums, ar komisiju šajā jomā un kā jau es daudzkārt teikusi, solu veikt šādu sadarbību. Es esmu mācītāja un ministra meita, un Un uh, vienmēr novērtēju tos, uh, kas ir klāt, kas ir ieradušies, un es esmu novērtējis jūsu visklātbūtni šokar. because I, I think it shows the dedication. Es domāju, ka tas tikai raksturo jūsu apņēmību, kas tik tiešām ir izpaudusies. Un es ceru, ka ne pārāk daudz tika pazaudēts tulkojumā. Es uh, centos izteikties skaidri, es ļoti pateicos tulkiem, un es uh, ceru, ka viņi vēl skaidrāk nodeva manis teiktos signālus. So, honorable members. Cienījamie deputāti, priekšsēdētāji kungs, paldies par jūsu uh, pacietību, paldies un ceru uz sadarbību. Lielas paldies Margaretai Vestagarai. Paldies, ka jūs bijāt, eh, kolēģi, tik pacietīgi, līdz ar to šī sanāksme ir slēgta, un pēc 30 minūtēm turpināsies izvērtēšanas sanāksme. Mēs slēgtām durvīm. Liels paldies, sanāksme slēgta, un visiem, kas klausījās ar labvakaru!